priekšsēdētājs vēlas sniegt jums informāciju, ka Dārijos Razāti kungs darbosies e, citas deputātes vietā e, Eiropas Savienības un Ukrainas sadarbības e, grupā. Ja nav nevienam iebildumu, tad lai tā arī paliek. Priekšsēdētājs ir saņēmis no padomes pirmo, pirmā lasījuma priekšlikumu, kas ir saistīts